atlikušo uzturēšanos Eiropas Savienībā. To... Tagad mēs pāriem pie balss skaidrojumiem par ziņojumiem, kas tika nobalsoti šodien. Skaidrojumu ir samērā daudz, tāpēc es lūdzu ierobežot savu uzstāšanos uz vienu minūti, pēc kuras mikrofons tiks atslēgts. Vispirms būs utilziņojums. Rūdis kungs. Vienu minūti. Øh, Paldies, priekšsēdētāji. Frontex eh, regulā, kas attiec uz āriem robežām, ir ārkārtīgi svarīga. Es apzinos, kā situācija tiek risināta zem samērā liels spiediens. Un jānorāda, ka ļoti liels spiediens tika izrādīts pavasarī. Protams, Eiropas eh, robežas ir kopīgas, un tāpēc liberālā pārtīja Dānijā vēlēšana kampaņā mēs uzsvērām to, ka ir ļoti svarīgi tas, lai visas valstis sniegtu savu devumu robežu aizsardzībā un pārvaldībā. Uh, un esam gadrīt, ka tas notiks nākotnē ne tikai tāpēc, ka tas ir svarīgi mūsu vēlēšanu kampaņai, bet arī tāpēc, ka tas ir mūsu ārējās robežas un tās veido ietvaru ap mūsu Eiropas Savienību. Tas ir ne tikai praktisks, bet arī svarīgs simbolisks jautājums. Paldies, Itāls kungs! Vai Itāls kungs ir sēž zālē? Not, we... Ja Itāls kungs nav sēž zālē, mēs pārējām pie Borgēzio kungam. Arī Borgēzio kungs nav sēž zālē tādā gadījumā. Fidansas kungs, vai Fidansas kungs ir klāts? Mastella kungs, jums vārds una delle prerogative dello spazio comune di libertà. Priekšsādātāja kungs, viena eh, no eh, nozīmīgākajām lietām mūsu darbībā ir Schengens telpas radīšana. Valstu ārējās robežas ir mūsu kopējās intereses un tādēļ ir nepieciešama kopēja pieeja mūsu darbībai. Tas ir absolūti nepieciešami, lai tiktu pieņemti lēmumi, lai mēs koordinētu mūsu centienus un lai arī resursi tiktu labāk izlietot. Sadarbība nozīmē to, ka sadarbība starp valstīm ir solidaritāte solidāri, it īpaši attiecībā uz tām valstīm, kas ir pie robežām. Mēs runājam par geogrāfiskiem, demogrāfiskiem jautājumiem, jārunā par imigrācijas plūsmu uz Ziemeļu Itāliju. Mēs atzinīgi vērtējam šo ziņojumu, tas uzlabo situāciju, sarunas bija ļoti sarežģītas. Uh, Tagad šis priekšlikums Frontexam pārēdz lielākus instrumentus un instrumentus, tādēļ Frontex varēs efektīvāk strādāt. Paldies! Pie... Pirks kungs nav klāts, mēs pārējām pie masi pedalgo ziņojuma. Pirmais ir Šaudis kungs, lūdzu. Paldies! Pār šo iniciatīvas ziņojumu, kas attiecas uz būtiskiem jautājumiem, un ir prioritārs finanšu institūciju uzraudzībā. Esmu nobalsojis pār, un esmu gandrīz, ka tas ir skaidrs signāls par to, ka mums ir nepieciešama caurskatāvība un kvalitāte audita. Uh, uzņēmumos. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs varētu uzlabot finanšu struktūru un eh, gūtu piekļuvu finansējumam. Un es aicinu komisiju palīdzēt garantēt eh, neatkarību audita institūcijām un palīdzēt eh, uzturēt līmenī auditoru darbu. Magīnes kundze, paldies priekšsēdētāji auditoru ziņā īrija ir gūs zināmu eh, negatīvu pieredzi un uh, Mēs esam dzirdējuši visai strīdīgas un pretrunīgas viedokļas attiecībā uz auditoru eh, lomu un nozīmi banku bankrotos. Tika sacīts iepriekš, ka auditori eh, nav atbildīgi par to, ka vērš uzmanību uz nozīmīgiem riskiem, kas varētu eh, kļūt acīm redzam audut laikā, piemēram, ārkārtīgi liela riska koncentrācija, ar ko saskarās pirms 2004. gada Eh, un 7. gada daudz Sīrijas finanses institūcijas. Un mums ir ļoti rūpīgi jāskata auditoru loma un darbs. Mums ir nepieciešams mainīt noteikumus, un es gribu eh, pateikties komisāram Barņē par eh, par viņa novērojumiem, ko viņš pauda vakar. Hamankungs, viena minūte. Priekšsēdētāji, E, neprāta viena no pazīmēm ir atkārtot vienu un to pašu darbību, sagaidot citu rezultātu. Un mēs šeit tā kā Eh, Simpsonu multiplikācijas filmiņā skatāmies, kā kāds vīrs atkal un atkal saņem elektriskās strāvas triecienus. Mēs, eh, mums ir runājam par lielāku integrāciju šajā savienībā. Ja mums ir liels parāds, tad mēs uzliekam šai valstī vēl lielāku parādu. Un, ja mums ir grūtības problēmas ar valsts nacionālā līmenī, tad mēs šīs problēmas tagad paceļam e, Eiropas līmenī. Un visā procesā mēs e, nododam savu nākotni dažām nepatīkamām autokrātiem pasaulē. Un mēs e, Eh, Mē, eh, es eh, tagad ar bažām sagaidu, kas notiks tālāk. Right. Mr. Kelly kungs, minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Par šo ziņojumu mums ir jārunā par pagātnē gūtām mācībām un mēs runājam par krīzes sākumu vidu vai beigām, bet, protams, jo ātrāk tā beigsies, eh, jo labāk, un ir ļoti daudzas mācības, kas ir jāgūst, un tā skaitā mācības attiecībā uz revizijas veikšanu. Jau eh, Magise, eh, Magines kundze minēja īrijas piemērus, un es gribētu šeit arī apsveikt polijas prezidenta teikto runu. Mums ir jāsagaida pozitīvs rezultāts, mums ir jābūt ar pozitīvu skatienu un mums ir jādomā par ilglaicīgu un par stabilitāti. Un mums ir jānostrādā pie tā, lai mēs tiekam ar krīzi galā uz vienreiz par visām reizēm. Tālāk, Rodas kungs par bārziņojumu. Bauer ziņojumu. N Sievietēm, sakot ar zinām vecumu, ir lielāks risks nonākt nabadzībā, tās, var, tās bieži paliek bez darba, e, tām draud saslimšanas, neraugoties to, ka tām iespējams ir labāks izglītības līmenis un ka tās dzīvo ilgāk. Tas nozīmē, ka tās saskars ar lielāku risku beigt dzīvi vientulībā. Bet ko Eiropas Savienība vēlas šeit izdarīt, es nevaru saprast. Atbilde nav īpaši pasākumi sieviete. Mums ir jānodrošina vienlīdzīgi nosacījumi darba tirgū, lai ikvienam būtu vienlīdzīgi piekļuve darbam, vienlīdzīgas iespējas saņemt pensijas, vienlīdzīgi atalgojumu, un tas ir vienlīdzīgi iespēja jautājums. Paldies! Aginis Kundze, paldies priekšsēdētāji. Šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs, jo, kā jau tika norādīts, tas attiec uz sievietēm pirms pensijas vecumā. Taču es gribu apsveikt to domu, ka eh, Nākamais gads ir nosaukts kā solidaritāte starp paudzēm eh, gads un aktīvs novecojums šanās gads. Šī ir problēma jau šobrīd jaunākiem uh, vīriešiem un sievietēm, jo mums ir jālūkojas uz viņiem, jāapzinas, ka, ar viņi, ka arī viņi novecos. Un tāpēc ir jāizceļ šis ziņojums. Es nedomāju, ka šeit var būt viegli risinājumi. Un sabiedrībā ir jāorganizē dialogs par to, kā mēs dzīvosim, kad mēs novecosim, un ko sabiedrība ir eh, gatava maksāt, lai mēs varētu saņemt sev pienākumu nākošos. Iespējams, šīs varētu būt ļoti sarežģītas debatas, bet tās vis, vismaz ir jāuzsāk. E, paldies, Pirelo kungs! Priekšsēdētāja kungs, es gribu teikt, ka esmu iepriecināts par to, ka parlaments pievērš šim jautājumam un skata par uh, situāciju, kāda ir pirms pensijas vecuma sievietēm. Jārunā par šo jautājumu arī tādēļ, ka dzīves ilgums aizvien pieaug. Balsojums šodien bija pirmais solis, un esmu iepriecināts par to, ka dalībvalsts aicinājām īpaši pievērsties šim jautājumam par pirmspensiju vecums sieviešu stāvokli. Ir nepieciešama laba veselības aizsardzība, tā arī izmaiņas, kas nodrošinātu iespēju strādāt un jāveicina situācija, kad sievietes, kas ir vecākas par 50 gadiem, arī vēl varētu turpināt strādāt, jārada laba apstākļi. Arī komisiju aicinājām strādāt aktīvi, lai situāciju ievērotu, um, jo sievietes bieži vien ir palīdzējušas ģimenes locekļiem un tā pārtraukušas savu karjeru. Paldies, tagad Harkins kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz skaitļu no ziņojumi jau uh, ir zinām, piemēram, uh, atalgojums starpība 17,5%. Eh, Taču ar pārsteigumu konstatēju, ka manā vecuma grupā vidējās sieviešu atalgojums ir 60-70% no tā, ko saņem vīrieši. Tas nozīmē to, ka. Uh, sievietes šajā vecuma grupā dzīvo krietni vien sliktāk nekā vīrieši, bet arī nozīmē to, ka tās saņem zemākas pensijas un tās eh, ir vairāk pakļautas nabadzībai eh, vecumā. Tāpat arī gribu sācīt to, ka sievietē, kas nodarbojas ar āprūpas pienākumiem, tas nozīmē to, ka eh, tās ir vairāk pakļautas nabadzībām, nabadzībai vecumā Un tad, kad Rodiskungs runā par vienlīdzīgām iespējām, es gribētu sacīt, ka tas nav tik vienkārši. Ja tas būtu tik vienkārši, tad mēs ar šo problēmu šobrīd nesaskartos. Paldies, un mēs tagad pāriem pie makārtīs ziņojuma. Rodiskungs, lūdzu. Paldies. Mēs eh, pieņēmām direktīvu par eh, mediatoru darbībām civilos strīdos, un jūs redzat, kādi Eh, ir rezultāti, kā šī mediācija darbojas daudzās dalībvalstīs un ka tā ir kā alternatīva tiesu procesiem. Taču mums ir nepieciešams vairāk zināšanu eh, pār šo starpniecības praksi, un mums ir jāveic tādi pasākumi, kas var garantēt vairāk zināšanu un vairāk mediācijas piemērošanas. Paldies, eh, Dodsa kundze par Aimers ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji. Cik es zinu, eh, īrijā lauksaimniekiem šī eh, eh, modulācija ir tiek piemērota, un nesen mēs redzējām manā reģionā Ziemeļīrijā, kā tas darbojas atkarībā no schēmas, kas tiek izmantota. Uh, E, tas var novest pie tā, ka atsevišķi lauksaimnieki tiek pakļauti netaisnīgai konkurencei. Tiešie maksājumi ir ārkārtīgi svarīgi lauksaimniekiem Ziemeļīrijā un arī ekonomikai. E, periodam pēc 2023. gadā ir jāparedz līdzekļi, kas ir viegli administrējami un izmantojumu no lauksaimnieku puses. Hanonkongs, priekšsēdētāji, mēs sākām šodien ar balsojumu par to, ka mēs atsaucam novecojušas direktīvas. Jo vairāk mēs to darām, jo vairāk es aptveru, cik e, šādi ziņojumi ir plaši un cik daudz ir šāds likumdošanas, sakot ar lauksaimniecības politiku, kas ir pieminēta šajā ziņojumā. Lielisks jēdziens 21. gadsimtā, kā mēs varam pārvaldīt lauksaimniecību ar cenām vai e, zivsaimniecības politiku, kas ir balstīta uz marksistisko principu. E, Vien vienlīdzīgai piekļuvei kopīgiem avotiem. Tik tiešām, vai tā ir doma, ka Eiropas Savienība var pārvaldīt 28 neievēlēti ierē, 28 eh, neievēlētu valstu ierēģi? Vai tas ir anahronisms, kas atspoguļo eh, plānošanu un valsts eh, plāna politiku? Uh, jēdziens par to, ka liels ir skaists vai tā darbojas. Ja tā būtu, tad Ķīna dzīvotu kriet labāk nekā Hongkonga, Indonēzija būtu turīgāk nekā Singapūra, Fra eh, Francija būtu turīgāka nekā Monako. Vai mēs esam pārāk pārliet ar te, tehn, pārņemt ar tehnoloģiskām izmaiņām? Jūs sacījāt vien eh, līdzīgs, vienlīdzīga pieeja kopīgiem avotiem. Uh, vai es jūs pārpratu. Bet tagad mēs pāriem pie žado ziņojuma. Nākošais runātājs ir Sustā. Eh, Priekšstādātāja kungs, um, iniciatīva ir virzīta uz to, lai palīdzētu lauksaimniecībai. Tādā brīdī, kad dos kar smaga krīze. Un tas ir īpaši atzinīgi jāvērtē, ja gribam mūsu uzņēmumu konkurēt spēju un paaugstināt un to uh, pasaules tirgu. Paldies Žadokungam un ēnu referentiem par ziņojumu, kas ir vērsts uz investīcijām, uz investīciju veicināšanu, kas ir caurskatāms un kurā netiek uzlikti pārāk daudzi slogi MVU. Mēs runājam par uh, vienošanos, par um, to, ka šis, šī vienošanās jāparaksta ar mūsu tirdzniecības partneriem. Uh, un lai iesaistītie ekonomikā strādāt godīgā konkurencē, e, un tas ir sektors, kas aptver 10% pasaules tirdzniecības, un ir vajadzīgi godīgi apstākļi, un tas ietekmē arī kopējo izaugsmi visā Eiropas Savienībā kopumā. Paldies! Tagad Antonija Cikungs. Paldies, priekšstādātāja kungs, puse no uh, rūpniecības uh, projektiem. Uh, arī attīstības valstīs tiek atbalstīti un a, tiek atbalstīti eksporti kredīti un aģentūras. Bet tie ir projekti, kurās ir diezgan augsts vidas a, risks. Tādēļ ir grūti paredzēt, kā šie fenomeni attīstās, jo aģentūrām pašām nav nekādu datu arī attiecībā uz a, šo informāciju pieejamību. Bieži vien tas ir pretrunā ar mūsu vidas politiku. Varbūt, ka būtu liederīgi tā dziļāk skatīties un pārbaudīt šī fenomena izplatību. Jāpārbauda riski un mums ir nepieciešami skaidri noteikumi, lai finanšu atbalsts tiktu regulēts ļoti skaidri, jo mēs jau vēlamies iet, lai CO2 e, izmeši tiktu e, samazināti. Tagad Hanankungs priekšsēdētāji. Ja eh, uzņēmē darbība rīkotos ar šādu modeli, tad eh, iespējams, eh, ka biznesa uzņēmē darbība funkcionētu atšķirīgi. Bet nelaime ir tā, kolēģi, ka tas viss nedarbojas. 70. gadu vidū Eiropas Savienībā, ja Rietum Eiropā. Eiropā Eh, tik uzklāt eh, eh, daudz vairāk nekā pasaules IKP šobrīd, kas ir 25%. Ko mēs vēlamies darīt, lai mūsu ekonomika pieaugtu? Un atbildi ir komisijas nosauktajos skaidros. Ginters Varkēgens bija pētījis, kāda ir attiecība attiecībai pret izaugsmu. Tie bija 600 miljardi eiro gadā. Pēc komisijas eh, skaitļiem vienotais tirgus izmaksā piecas, eh, piecreiz tikpat dārgi nekā eh, gūtā pēļņa. Priekšsēdētāji, valstis netirgojas ar valstīm, uzņēmumi tirgojas ar uzņēmumiem, un mums ir jādomā, jāmeklē šeit risinājumi. Tālāk Butihofa ziņojums Rauderkungs, pirmais runātājs lūdzu. manglen på råstofferne i sig selv øh, denne øh, store udfordring. Men problem... Paldies, priekšsēdētāji! Ja runājam par izējumateriāliem, Tad problēma parasti ir saistīta tieši ar noliktavām, jo visā pasaulē ir izkaisīts noliktavas, kas darbojas pēc citiem noteikumiem nekā tie, kas ir spēkā Eiropas Savienībā, un tas attiecīgi atspūkļojas uz produktu cenām. Tā kā te neiet runa par to, ka Eiropas Savienība veido jaunu politiku uh, preču uzpirkšanai. Mums ir jāraugās, lai trešās valstis realizētu tādu materiālu glabāšanas politiku, kas nodrošina caurskatāmību. Un tad, attiecīgi, tālāk visu noregulēs paši tirgi. Paldies! Paldies! Priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka pareizākais būtu nesaistīt šo jautājumu ar iekšējā ražīguma kapacitāti, bet mums ir jāskatās, kā mēs veidojam savu attīstības politiku, kā tas sasaucas ar cilvēku tiesību standartiem, Eiropa ir tā, kas virza inovācijas, un mums ir jālaužas cauri likumdošanas džungļiem, veicinot atjaunojamo resursu plašāku izmantošanu un lai nolīgumi ar piegādātājiem ārpus Eiropas Savienības tiktu slēgti, ņemot vērā uh, taisnīguma princips. Paldies! Paldies, Bilankungs, lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Efektīva izēvielu pārvaldība ir svarīgākais kritērijs, lai nodrošinātu konkurēt spēju. Šī uzdevuma risināšanai ir nepieciešama ilgtermiņa politika, un tādēļ mums vajadzētu uh, Uh, koordinēt pasākums attiecībā uz uh, izēju materiālu ieguvi un pārvaldību. Tāpat jādomā par otrreizējo pārstrādi un par caurskatāmiem nosacījumiem jaunām ieguves vietām. Eiropas ekonomikas nākotne lielā mērā ir atkarīga uz to, eh, vai būs pieejami dažāda veida izējumateriāli, un tādēļ mums ir jāgatavo inovatīva stratēģija, kas savukārt nodrošinātu izēvielu piegādes drošumu. Godātie kolēģi, priekšādātāji, es atbalstīju Bitikofera ziņojumu, jo, manuprāt, virziens ir pareizs, bet man tur pietrūkst kaut kas. Gandrīz nekas šeit nav noteikts, kā Eiropas parlaments komisijai var, komisija var kontrolēt, īstenojot visas labās apņemšanās, un tas attiecās uz daudzām politikas jomām pēdējo nākamo mēnešu laikā parlamentam ir jādomā par to, kā mēs varam um, ņemt vērā vai realizēt savus pilnvarus, kas mums ir, kontrolējot komisiju, kā mēs varam uzraudzīt vai kā komisija izpilda to, kas tai ir uzdots, vai kā tā var labāk tikt galā ar uzdevumiem. Tad šis jautājums neatspoguļojās ziņojumā. Antoni Ocīkungs, lūdzu. Thank you priekšēdētāji. Es Bitikofera ziņojumu vērtēju pozitīvi. Eiropas Savienībā ir vajadzīga industriālā bāze, lai Eiropas Savienībā notiktu izaugs, un tas nav iespējams, ja nepietiek izēvielu. Mums, ja mēs gribam, ja mēs nevaram būt kā vienots um, runāt vienā balsī un darboties vienoti startautiskajā arēnā, tad mēs nevarēsim konkurēt arī citu starpā ar Ķīnu. Ir vajadzīgs diplomātu ieguldījums un ziņojumā piedāvātie priekšlikumi ir jāīsteno. Thank you, Mrs. Mulkunaitė Mikulēņina. Mulkunaitienes kundze. Ačiū pirmininkė. Svarstydami. Paldies priekšsēdētāji Runājot par Eiropas Savienības eh, stratēģiju izēvielu jomā, mums vajadzētu paskatīties pašiem uz sevi, jo ir plaši atzīts, ka visvieglāk pieejamās izēvielas ir atkritumi, un mums vajadzētu domāt par atkritumu pārstrādi, jo ļoti daudz dalībvalsts joprojām vienkārši apglabā milzīgu daudzumu atkritumus. Un mums vajadzētu paraudzīties uz inovatīviem risinājumiem atkritumu pārstrādē. Un ja mēs paraudzīsimies uz atkritumiem kā izēvielu avotu, tad mēs varētu nodrošināt ieguvumu kopējai ekonomikai. Paldies! Maginas Skons. Paldies, priekšsēdētāji. Šis ir ļoti nozīmīgs ziņojums, jo uzņēmumiem ir nepieciešams izēvielas. Tomēr viens no svarīgākajiem izēvielu uh, veidiem, par kur šeit neiet runa, ir zeme. Un tas ir saistīts ar enerģētiku un klimata izmaiņām. Un globāli uh, mūs satrauc tendence, ka uh, lielās valstis uzpērk zemes jaunatīstības valstīm, radot negatīvas konsekvences vietējiem iedzīvotājiem. Es domāju, ka jautājums par zemes pieejamību un zemes lietojumu ir svarīgs ne tikai Eiropas Savienībai, bet arī jaunatīstības valstīm un Eiropas politikai attīstības atbalsta jomā. Un šeit mums būtu jādomā par kontrolētu zemes izmantošanu, lai mēs nepieļautu kļūdas. Paldies! Pülerkungs lūdzu. Grazie, prezidente. In un mercato globale. Paldies, priekšsēdētāji. Globālā tirgu, ko raksturo uh, cenu svārstīgums un finanšu krīze, es eh, varu piedāvāt izveidot Eiropas stratēģiju izēvielu jomā. Tas ir ļoti svarīgi, un es domāju, ka šīs dienas balsojums vēlreiz pierādīja, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība finanšu tirgos, kad tiek uh, Uh, uzpirktas izēvielas. Tajā pat laikā ir jāpievērš liela uzmanība izēvielu piegādēji maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo tas veicinās konkurētspēju. Un es domāju, ka ir ļoti svarīgi uzsvērt pienākumu cienīt un respektēt tos tirzniecības nolīgumus, kas ir noslēgti ar trešajām valstīm un iekļaut šajos nolīgumos uh, uh, normas, kas pārēdz cilvēktiesību aizsardzību un korporatīvo sociālo atbildību. Murphy kungs, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka Eiropas Savienības stratēģija ir vērst uz to, lai aizstāvētu lielos Eiropas uzņēmumus, kuriem ir nepieciešams izēvielas neatkarīgi no tām postošajām sekām, ko rada viņu aktivitātes uh, uz vidi un vietējiem iedzīvotājiem. Uh, Kazahijā es redzēju um, arsenālu metālu um, pa, paveikto, kas eksploatē strādniekus, nenodrošinot viņu pamattiesības. Un mēs varētu izmantot uh, mūsu rīcībā esošos instrumentus, lai ietekmētu šīs lielā, šos lielās korporācijas. Tajā pat laikā Eiropas ārējās rīcības dienests kalpo tikai uh, Eiropas Savienības lielo uzņēmumu uh, sautīgo interešu aizsardzībā. Izēvielu vietā tiek domāts uh, par jau tā superbagāto multinacionālo uzņēmumu bagātības palielināšana, bet ir jāizmanto izēvielas, lai paaugstinātu visu dzīves kvalitāti. Paldies tālāk pārējiem pie Jotovs kundzes ziņojuma. Milāno kungs. Paldies priekšsēdētāji. Es vēlējos paust atbalstu pozitīvajam balsojumam par šo ziņojumu attiecībā uz zvejniecību Melnajā jūrā. Arī Itālija ir vairāk kārtīgi pasvītrojusi, ka mums ir jāpievērš lielāka uzmanība zvejniecības politikai Eiropas ūdeņos arī, piemēram, Adrijas jūrā, kur mēs redzam, ka darbību jūrā regulē ļoti dažādas normas, un šeit darbojas ne tikai Eiropas Savienības dalība valstis, bet arī trešās valstis. Bez tam ir ļoti svarīgi veidot Eiropas piekrastes policiju Tas būtu ļoti svarīgs solis uz priekšu, lai nodrošinātu mūsu jūru un zvejnieku un patērētāju aizsardzību. Paldies! Tālāk Fords kundz ziņojums. Paldies, priekšsēdētāji! Mūs arvien biežāk skār dabas katastrofas, un tādēļ es domāju, ka ir svarīgi uh, attīstīt tālāk normas, kas uh, regulē rīcību šādās situācijās. Mums ir jāuzņemas zinām atbildību un būtu jānodrošina ciešāka sadarbība Ziemeļjūrā. Ir ļoti svarīgi būt gataviem jebkādām katastrofām un ir mm, viennozīmīgi jānosaka, ka atbildīgajam par piesārņojumu arī ir jāmaksā. Paldies! Markunaitis Konze. Tā kā aug pieprasījums pēc naftas produktiem pasaulē, tad tie tiek iegūti ar vien lielākos apjomos. Uh, jūras gultnē atrodošies eh, naftas un dabasgāzes eh, ieguls, eh, ieguls tiek iegūts ar lielāku risku nekā tas ir kontinentā vai uz savas zemes. Šis Eiropas parlamenta ziņojums, kas pastiprina prasības naftas urbuma operatoriem un dabasgāzes uh, uh, urbumu operatoriem ir apsveicams. Gribētu vērst jūs uzmanību uz vairākiem aspektiem. Pirmkārt, piesārņojums nepazīst valstu robežas, tādēļ vienlīdz striktas prasības ir jānosaka arī tiem projektiem, ko realizē Eiropas Savienības kaimiņu valstis. Tālāk mums ir jāvienojas par trešajām valstīm par kaitējumu kompensāciju risks ir saistīts ne tikai ar um, ogļu ūdeņraža iegūvu, bet arī ar transportēšanu un eksploatāciju. Paldies, Pirilo kungs! Sī, grazie! Paldies, priekšādātāji! Godātie kolēģi, kolēģis! Šodien gribu teikt dažus vārdus par balsojumu. Nobalsojot par šo ziņojumu, mēs esam spēruši solus priekš lielākas drošības nodrošināšanā tieši naftas un gāzes uh, ieguves jomām. Tā mēs varēsim, jācer, izvairīties no līdzīgajām katastrofām kā 2010. gadā Meksikas līcī. Es uztveru ļoti pozitīvi šo koordinējošo priekšlikumu, proti koordinēt um, civilās aizsardzības uh, pasākumus un um, pasākumus uh, novēršot katastrofu sekas. Es uzskatu, ka būs ļoti labi, ja mēs izveidosim vienotus standartus Eiropas līmenī. Un, uh, fórums, kurā iesaistīsies vidusjūras organizācijas kontrolējot offshore aktivitātes, arī ir vērtējums pozitīvi. Paldies! Čemen. Katastrofa w Zatoce Meksykańskiej uświadomiła nam konieczność działań w zakresie. Katastrofa Meksikas līcī uh, liek mums domāt par kopīgu rīcību avārijas gadījumos, lai nodrošinātu drošumu, ņemot vērā to, ka Ziemeļjūrā ir daudz aktīvās instalācijas un ieguves vietas, kur nesen ir notikušas dažādas uh, kļūmes, un tādēļ mums ir jādomā par saskaņotiem tiesiskiem pasākumiem, lai varētu nodrošināt drošību. Mums būtu jādomā arī par vidas aizsardzību, kā arī cilvēku aizsardzību, viņu veselību un drošību. Mums būtu jāraugās, lai notiktu sadarbība ar kaimiņu valstīm Šeit es īpaši domāju par mūsu kaimiņiem vidusjūras reģionā, kā arī neaizmirstot Norvēģiju, Krieviju un ASV. Es uzskatu, ka kopīgi caurskatāmi pasākumi dos ekonomisko ieguvumu un arī lielāku drošību. Tādēļ atbalstu šo rezolūciju. Paldies, Bartolocī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. katastrofa Meksikas līcī pirms gada lika Eiropas komisijai aizdomāties par aktivitātēm, ieguvas aktivitātēm jūrā, jo Eiropas Savienība gribēja paust savu pozīciju, pieņemot un apstiprinot tekstu, kas uh, Eh, regulēt darbību šajā sektorā, jo tas ir saistīts ar tik augstu risku. Tādēļ arī Eiropas Savienībai būtu jādomā par uh, jūrā veiktajām eh, ieguvs darbībām. Un mums vajadzētu domāt, kā apkopot labāko praksu šajā nozarē, uh, gan attiecībā uz darbības procedūrām, gan arī būtu jādomā par jaunu struktūru veidošanu, kas neapdraudētu vispārējo finanšu mērķi. Mums vajadzētu redzēt, lai lielāku atbildību uzņēmtos paši operatori un būtu jāuzlabo komunikācija un informācijas apmaiņa. Tāpat būtu jānostiprina Eiropas jūras drošības aģentūras pilnvars un ietekme. Un es domāju, ka mūsu panāktais rezultāts šajā balsojumā ir pozitīvs, ko es atbalstu. Paldies! Janako Dakis kundzes ziņojums. Mastēlas kungs vispirms lūdzu. Esenciāli, senjor prezidente. Priekšēdētāja kungs, ir svarīgi atzīt, ka sievietes ieņem svarīgu lomu darba tirgu un viņām ir jāsniedz atbalsts piedāvājot konkrētus instrumentus un pasākumus, lai viņas aktīvi var darboties darba tirgū un var labi strādāt katrs savā darba vietā un lai nebūtu dzimumu diskriminācijas. Mēs atbalstījām šo ziņojumu, te ir uzsvērta mazo un vidējo uzņēmumu loma un minētas dažādas problēmas Sievietes var sniegt ļoti lielu ieguldījumu Eiropas ekonomikā. Dalību valstīm ir dažādas pieejas sieviešu nodarbinātības veicinēšanā un arī uh, lēmēju orgānu uh, iesaistīšanā. Ir ne tikai administrat administratīva rakstura atšķirības starp dalību valstīm, bet arī dažādas kultūras dibinot uzņēmumus. Paldies! Paldies! Um, īsti nevaru piekrist uh, šī ziņojuma galvenajām idejām. Un tas sevišķi attiecās, es domāju, ka man piekristu uzņēmumu vadītāji, kas sastopas ar minētajām problēmām un izaicinājumiem. Te ir runa par to, kā apvienot darba un ģimenes dzīvi, un parlaments un komisija cenšas uzlabot nosacījumus, bet kāpēc gan tas lielākoties attiecas tikai uz sievietēm un tām, kas vada uzņēmumus? Mums vajadzētu rūpēties par to, lai labi nosacījumi um, būtu pieejami visiem, kas grib dibināt uzņēmumus, gan sievietēm, gan vīriešiem. Paldies! Magines kundze. Paldies, priekšsēdētāja. Es gribētu izmantot šo iespēju un pateikt, ka runājot par sievietēm uzņēmumos, jāatcerās, ka lielākā problēma patreiz ir kredītu pieejamība. Tas attiecās gan uz vīriešiem, gan sievietēm. Īrijas atbildīgais birojs norāda, ka uh, tas Eh, ir, eh, šī situācija ir radījusi bailes uzņēmumos un eh, viņi atturas aizņemties naudu, bet mums vajadzētu raudzīties, lai, ja kredīts tiek pieprasīts, tas netikt, šis process netiktu apgrūtināts ar pārāk lielām birokrātiskajām bārjerām. Un uh, Lai arī oficiāli netiek atzīts, ka kredīta izsniegšana tiek atteikta, tad birokrātiskais process bankās uh, ir vienlīdzīgs ar kredīta atteikumu. Un jāsaka, ja kredīti netiks piešķirti, tad ne vīrieši, ne sievietes nevarēs nodarboties uzņēmē darbību. Paldies, Harkins Kons. Paldies, priekšsēdētāji. Lai arī rekomendāciju mērķis ir veicināt sieviešu iesaistīšanos uzņēmumu vadībā, es domāju, ka šīs rekomendācijas dod to ieguvumu gan vīriešiem, gan sievietēm. Bet es gribēju atzīmēt sociālā nodrošinājuma jautājumu manā valstī un arī citviet, ja uzņēmums uh, Eh, bankrotē, eh, tad jums eh, nav vairs nekādu sociālo garantiju. Es esmu bijis uzņēmumu vadītājs, kamēr darba ņēmējiem šāds garantijas ir. Un kaut arī es saprotu, ka tas ir jautājums, kas jārisina pašām dalībvalstīm, es uzskatu, ka vajadzētu paraudzīties uz šo jautājumu. Tāpat gribētu pieminēt mikrofinansējumu programmas panākto progresu, kas pieminēts ziņojumā. Tas varētu nodrošināt mikrokredītu līdz 20 tūkstošiem eiro maziem vidējiem uzņēmumiem. Manā uh, valstī nav pieejams šis fonds, un es gribētu aicināt īrijas valdību un citas dalību valsts izmantot šo fondu, lai palīdzētu um, maziem vidējiem uzņēmumiem, gan arī jaunajiem uzņēmumiem attīstīties. Paldies, Kelī Kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es gribētu pie piekrist jūsu uh, apsveikumu vārdiem uh, mūsu Kanādas uh, draugu uh, virzienā. Ja runājam par bankām un uzņēmumiem, kas bankrotēja šajā krīzē un cik daudz sieviešu bija vadošajos amatos, tad jāsaka, tādu bija maz. Un nav nekāda fiziska vai psiholoģiska iemesla, kādēļ uh, vairāk sieviešu nevarētu iesaistīties uzņēmē darbībā. Kā jau tika norādīts, iespējas un stimuli ir jāpiedāvā, lai nodrošinātu, ka tas notiek. Varētu teikt, ka ja Lehman Brothers e, būtu e, Le Lehman Sisters, tad mēs varbūt e, atrastos savādākā situācijā. Un es gribētu, lai mēs dotu lielāku iespēju sievietēm izpausties uzņēmē darbībā un mazos vidējos uzņēmumos. Paldies! Paldies, Klās Kundze! Mikro. Ähm, es vienmēr iestājos par to, ka ir jābūt juridiskai noteiktībai un juridiskām garantijām. Maziem un vidējiem uzņēmiem parasti nav um, padomju un direktoru padomju. Uh, Tāpēc es iestājos par to, ka sievietēm ir jābūt vienādai pieejai šādiem pārvaldes orgāniem, bet prie, priekšnosacījums ir, ka tādi vispār eksistē. Mazie un vidējie uzņēmumi ir nozīmīgi ekonomikā un sievietēm ir jāpalīdz uzņemties iniciatīva. Um, iesaistīties darba tirgu un sevišķi kā uzņēmējām ļoti liela nozīme ir sociālajai apdrošināšanai. Un arī šajā jomā ir jābūt iespējai pakāpeniski um, nodibināt sev tādu labu sociālo apdrošināšanas um, nu, sistēmu. Paldies! Pirms slēgšu sēdi. Gribētu teikt jaunajiem cilvēkiem, kas tikko ir ienākuši galerijā, tribīnē, uh, gribu pateikt, ka rīta sanāksme beidzās agrāk, jo mums bija um, balsošana un tagad, diemžēl, sanāksme ir beigusies. Man ļoti žēl, ka jūs nevarat pieredzēt, kā notiek sanāksme, bet paldies, ka jūs esat ciemos. Uh, beidzam sanāksme, tā atsāksies trijos.